Vispirms mums ir jāprecizē sekojošs jautājums. Šeit ir runa par protokolu. Karvamā kungs eh, eh, eh, ir ar reglamentu jautājumu. Lūdzu.